Good afternoon, dear colleagues. Labdien, godātie kolēģi. We are resuming our work. Mēs atsākam darbu. 3 p.m. past 5. 5 pāri 3 ir pulkstenis un sāksim izskatīt 16. darba kārtības punktu pievienošanās Eiropas konvencijai par cilvēktiesībām. Šai, šīs, šai punktā mums ir jāizskata atzinuma projekts, kas ir paredzēts uh, Konstitucionālo lietu komitejai. Mūsu atzinuma sagatavotāja ir Kinga Gālas kundze. AFCO komiteja sagatavo atzinumu par Eiropas Savienības pievienošanos eh, Eiropas cilvēktiesību konvencijai. Komisijai ir jāapstiprina pilnvaras sarunām Eiropas padomē par Eiropas Savienības pievienošanos Eiropas konvencijai par cilvēktiesībām. AFCO organizē 18. martā ekspertu uzklausīšanu šai jautājumā un visi Libe deputāti un īpaši ēnu referenti ir aicināti piedalīties šajā pasākumā, kas notiks 18. martā. Grozījumu iesniegšanas termiņš šim priekšlikumam ir noteikts 25. marts. Un pēc uh, šīs uh, uh, referentes uh, uzrunas var deputāti pieteikties debatēs un, un varam dot arī vārdu padomei un komisijai. Un tagad vārds Gāls kundzei. Thank you, Chair. Uh... Paldies, priekšsēdētāji. Mēs šo jautājumu apspriežam jau otro reizi mūsu komitejā. Un varu norādīt, ka pirmā viedokļa apmaiņa bija ļoti liederīga. Es centos iestrādāt visus uh, kolēģu minētos uh, ierosinājumus uh, savā dokumentā. Mūsu komiteja pirmajā viedokļa apmaiņā uh, norādīja, ka mums ir mūsu atzinumā jāatspoguļo tas, ko pilsoņiem dos pievienošanās šai konvencijai, kāda būs pievienotā vērtība tām, ka Eiropas Savienība pievienojas šai konvencijai. Un es centos arī pārsvarā koncentrēties uz šiem jautājumiem, uz uh, šo pievienoto vērtību, uz to, ko tas dos mūsu pilsoņiem. Protams, mums kā Lībe komitejai un man kā atzinumu sagatavotājai pirmkārt jāpievēršas jautājumiem, kas ir saistīti ar pamattiesībām un pilsoniskām brīvībām bet tas nav vienkāršs uzdevums. Mums ir arī jāpadomā par tiem jautājumiem, kas ir jāizdiskutē sarunu laikā un arī mm, pilnvaru piešķiršanas sakarā. Te var būt runa arī par tā saucamiem tehniskiem jautājumiem, bet lai šī pievienošanās būtu veiksmīga, mums arī šīs tehniskās detaļas ir jānoskaidro un jāgūst ļoti skaidras atbildes. Tas, protams, nenozīmē, ka šie tehniskie šķēršļi, tehniskās problēmas uh, varētu kavēt šo pievienošanos. Mums tomēr sarunu procesā uz šiem jautājumiem ir jārod adekvātas atbildes. Mums ir pienākums Eiropas Savienībai pievienoties konvencijai par cilvēku tiesībām. Mums šī pienākums ir uh, līdz ar Lisabonas uh, līguma spēkā stāšanās brīdi, un tāpat ir arī pienākums ieviest Eiropas cilvēku tiesību konvencijas 14. protokolu, kas mm, ļauj Eiropas Savienībai pievienoties Eiropas konvencijai par cilvēktiesībām. Kādi ir jauninājumi šajā sistēmā? Mēs zinām, ka visas dalību valstis šo konvenciju jau ir ratificējušas jau, jaunums ir tas, ka tagad Eiropas Savienība pievienojas šai konvencijai kā juridiska persona. Tas neietekmēs uh, dalību valstu situāciju attiecībā uz šo konvenciju. Un tas, ka Eiropas Savienība kā juridiska persona pievienojas konvencijai, tas dod jaunu impulsu šai konvencijai, kas jau ir spēkā vairāk kā desmit gadus. Tas ir ļoti svarīgs politisks signāls, veidojot uh, cilvēku tiesību telpu visā kontinentā. Es arī uzskatu par īpaši svarīgu to, un es arī ierakstīju šajā atzinumā, ka šis uh, solis uh, dos jaunu dinamiku cilvēku tiesībām visā Eiropas kontinentā. Savā atzinumā es galvenokārt pievērsos tam, ko pievienošanās konvencijai dos Eiropas Savienības pilsoņiem. Esmu pārliecināta, ka tas uh, veidos uh, saskaņotāku cilvēku tiesību sistēmu. Tas pastiprinās Eiropas Savienības ticamību mūsu pilsoņu acīs cilvēktiesību jomā. Ir ļoti svarīgi arī izvērtēt, kā tas darbosies praktiski. Ir uh, stand aizsardzības standarti tajās jomās, kur Eiropas Savienības līmenis, eh, nodrošinātais tiesība aizsardzības līmenis ir zemāks nekā Eiropas cilvēktiesību konvencijā. Protams, mēs zinām, ka uh, tie, pamatiesību harta iet uh, tālāk nekā šī konvencija, jo šeit ir runa arī par ekonomiskām, sociālām tiesībām, par datu aizsardzību, un šie jautājumi nav iekļauti konvencijā. Uh, un tas nav, tā nav tā joma, ko skars pievienošanās konvencijai. Bet tajā jomā, kas ir kopīga šiem abiem dokumentiem, kon, pievienošanās konvencijai dod Eiropas Savienības pilsoņiem papildu mehānismu, kas palīdz tiesību īstenošanu. Ir Eiropas uh, cilvēku tiesību tiesa, uh, kurā var vērsties par, par tiesību aktu īstenošanu un par konvencijas īstenošanu. Un to ir svarīgi atkārtot, jo šis jautājums izskan un at, atkārtoti debatēs. Šī sistēma nemainīs pašreizējo. Jo ir eh, kopienu tiesas uh, jurisdikciju un neskars prasību par to, ka ir jāizsmeļ visi iespējamie līdzekļi, ties, tiesu līdzekļi mītnes zemē. Bet ko tas dod papildus šai? cilvēku tiesību aizsardzības sistēmā Eiropas Savienībā, ka ir vēl uh, cits sūdzību iesniegšanas mehānisms, un tas nāks par labu abu tiesu darbam un veicinās to sadarbību. Un tas nāks par labu arī uh, judikatūras uh, saskaņotai attīstībai. Šeit ir eh, tagad par to, kādam, kādām jābūt pilnvarām un kas, kādi jautājumi jāapspriež sarunās. Eh, jautājums ir tāds, vai ir jārunā tikai par konvenciju vai arī par protokolu. Es ierosinu, eh, ka ir jāpievēršas arī tiem protokoliem, kuras visa, kurus visas dalībvalstis ir parakstījušas un ratificējušas. Tālāk par Eiropas Savienības pārstāvniecību un līdzdalību Eiropas Savienības. Eh, Eiropas padomas eh, konvencijā, eh, konvencijas institūcijās. Bet no tā, ka Eiropas Savienība pievienojušai konvencijai Eiropas Savienības lietas arī tiek skartas, un tādēļ arī Eiropas Savienībai būtu jābūt pārstāvētai. Jo tiesnesis, kas pārstāvēs Eiropas Savienību, ir jāievēl, un es domāju, ka Eiropas parlamentam arī ir jāpiedalās šajā tiesneši ievēlēšanas procesā. Mēs vēl šobrīd nezinām, kā tas notiks praksē. Mēs varam tikai iedomāties, ka mēs, piemēram, Eiropas parlamentā ievēlam šo tiesnesi un tad, un tad varbūt šeit ir uh, pēc tam uh, jāīsteno piekrišanas procedūra parlamentārajā asamblējā. Šis jautājums drīzāk ietilpst konstitucionāla lietu komitejas kompetencē, bet mēs varam paust savu viedokli, kāds ir mūsu redzējums šai jautājumā. Tāpat ir svarīgi, lai attiecības starp Luksemburgas, Eiropas kopienu tiesu un Strasbūras tiesu būtu noskaidrotas. Un Šeit ir atšķirības starp AFCO formulējumu. Es domāju, ka mums ir jāatstāj abām tiesām pietiekamas manevrēšanas iespējas, lai varētu sasniegt uh, regulāru un pastiprinātu dialogu. Un ja šāds regulārs dialogs notiks, tas dos ieguldījumu labākas uh, judikatūras sistēmas izveidē. Mēs saskaramies ar vēl vienu problēmu, un tas uh, būs uh, galvenais jautājums. Proti, Strasbūras tiesa pārslodze, ar ko tā saskaras ir svarīgi, lai Eiropas Savienības pievienošanās šai konvencijai palīdzētu uzlabot sistēmu, un lai to panāktu, ir jāuzlabo subsidiaritātes principa ieviešana par to, ka nacionālajām tiesām savos lēmumos ir jāņem vērā šie aspekti. Un es domāju, ka tas atslogos uh, Eiropas uh, cilvēktiesību tiesu Strasbūrā. Ir svarīgi panākt līdzsvaru, lai būtu piekļuve papildus instancei un tajā pašā laikā samazināt darba apjomu šai tiesai. Eiropas Savienības pievienošanās konvencijai sas, sakritīs ar Eiropas cilvēku tiesību tiesas reformu, un tas tikai viss nāks par labu Eiropas Savienības pilsoņu interesēm. Es vēl aizmirsu pieminēt, ka pievienošanās šai konvencijai atkārt ne tikai Eiropas Savienības institūcijas, bet arī pilsoņus. Un tādēļ mēs uzskatām, ka ir jākonsultējas ar Eiropas parlamentu un tas ir jāiesaista sarunu vešanas procesā un ir pilnībā un tūlītēji jāinformē par visiem sarunu posmiem. Un mēs vēlamies, lai mūs iesaist šajā procesā pēc iespējas ātrāk. Paldies! Tas bija īsts pārskats par šo jautājumu un ar lielu interesi Tagad uzklausīšu jūsu teikto, jūsu ierosinājumus. Paldies, Gāles kundze, saka priekšsēdētājs. Šis jautājums tiešām ir interesants no visiem aspektiem, gan no tehniskā, gan no politiskā viedokļa. Šie, šie jautājumi ir sarežģīti, bet tas ir arī ļoti rosinoši darboties pamatiesību aizsardzības jomā, to nodrošinot visā Eiropas Savienībā. Pirms mēs uzsākam diskusijas, uh, pajautāšu, vai e, prezidentūra un Eiropas komisija vēlas kaut ko teikt, lūdzu. Paldies. Lai gan jūs pēdējā. Uh, pēdējā ceturksnī bijāt pieraduši, ka es uh, esmu Zviedrijas prezidentūras pārstāvis, esmu tagad atgriezies strādāt padomes uh, sekretariātā. Prez, Spānijas prezidentūras pārstāvi, diemžēl, nevarēja piedalīties šajā sanāksmē un man lūdza jums pateikt, ka padomi šobrīd vairāk uzklausa, iepazīstas ar uh, Eiropas parlamenta sagatavotiem ziņojumiem, un mēs arī gaidām šo sarunu vešanas pilnvaru, pilnvaras, uh, ko mums iesniegs padome. Un mums visiem ir kopīgs mērķis, kas ir uh, ierakstīts uh, Stokholmas programmā, proti panākt ātru Eiropas Savienības pievienošanos, uh, pievienošanos šai konvencijai pēc uh, iespējas ja ātrāk. Tagad vārds komisijas pārstāvim. Paldies, priekšsādātāja kungs. Ļoti īsi gribu izteikties. Es varu paziņot, ka šorīt komisāru kolēģi ir uh, pieņēmusi rekomendāciju padomei par sarunu uzsākšanu. Šis dokuments ir nodots padomei un tagad padomas uh, institūcijas sāks uh, darbu pie šā jautājuma no nākošās pirmdienas, un mēs domājam, ka tas viss notiks ļoti konstruktīvā gaisotnē. Paldies komisijai par labajām ziņām, saka priekšsēdētājs. Tagad sākam diskusijas. Un pirmai vārds ir Kingai. Monika Beņovāva supost. Kanskundze. Monikai savai bija jādod uh, savs atzinums, kā Anna referentē, bet viņa nevarēja šo uh, ierasties uz sanāksmi un uzdeva man paust viņas viedokli. Šis atzinuma projekts, ko sagatavojas Gals kundze, atspoguļo šī juridiskā akta ietekmi un nozīmi. Tas radīs jaunu dimensiju cilvēktiesību jomā visā Eiropā. Eiropas Savienības pievienošanās konvencijai būs ne tikai formāls un simbolisks akts, bet gan dos papildus mehānismu Eiropas Savienības pilsoņu tiesību nodrošināšanai un būs iespējams viņiem iesniegt sūdzības Eiropas cilvēku tiesību tiesā. Šo jauno mehānismu novērtēs tie cilvēki, kam būs bijušas grūtības apstrīdēt Eiropas Savienības tiesību aktus, kas ierobežo viņu tiesības nacionālajās tiesās un Eiropas kopienu tiesā. Šeit tika minēts par Eiropas eh, sociālajām un uh, Eh, tiesībām Eiropas sociālo hartu vajadzētu pārskatīt līdztekus ar pievienošanos Eiropas konvenciju par cilvēku tiesībām. Tāpat tik ierosināts, ka Eiropas Savienībai ir jābūt paredzētai pārstāvniecībai e, Eiropas padomē, bet nav skaidri šeit pateikts, kā Eiropas parlaments varētu piedalīties tiesneša Uh, nozīmēšanā, kaut gan Eiropas uh, Savienība kļūst par tiešu locekli šajā procesā. Tāpat um, man kolēģe izsaka skeptisku viedokli par to, ka Eiropas Savienībai uh, izdosies panākt savu tiesniešu iecelšanu. Tāpat uh, Uh, jāatzīst, ka droši vien notiks politiska ties, uh, tirgošanās Eiropas uh, padomē ar nedalību valstīm tādām kā Turciju un Krieviju. Viņa arī piekrīt, ka Eiropas parlamentam ir jāiesaistās procesā, jo tas viss skār uh, pilsoņu tiesības un jātiek iecelts tiesnesis, tad ir jāspēj uzraudzīt šis process un tiesu sēdes. Paldies! Paldies jums! Tagad lūdzu Ilčeva kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Es varu. Varu atbalstīt to, ko ir teikuši citi par galas kundzes izstrādāto ziņojumu. Un šodien izteicām mūsu viedoklī, un man kolēģi apko komitēja noteikti gribēs pēc iespējas ātrāk pabeigt šo procesu. Un procesa pa pabeigšanā ir gaidām 15 mēnešu laikā, ja vien es nekļūdos. Jo Spānijas, Ungārijas un Beļģijas prezidentūras plāno, ka izmanto savu pilnvarojumu varēs pabeigt šo, šo procesu. Tas nozīmē, ka mums ir jāturpina sarunas par vairākiem aspektiem, kas ir iekļauti šajā ziņojuma projektā. Tā, lai mums būtu sava vīzija un lai varētu palīdzēt Tonda kunga ziņojumam, kas ir AFCO komitejā referents. Manuprāt, teksta punkti būtu izmantojami kā labs pamats diskusijām. Piektais punkts, sestais un astotais ziņojuma projektā. Un ir tīpaši piektais. Jo tur ir runāts pār potenciālām problēmām, kas būtu saistīts ar to, ka tiek veidot sarežģīta sistēma, No vienas puses ir Eiropas centrālā Eiropas kopiena tiesa, tad arī Eiropas Savienības tiesa un nacionālās tiesas. Par sesto punktu neesmu pārliecināts par to, ka tas, kas ir teikts, ir pareizi. Šeit ir runāts par sadarbību starp valstu tiesām un Eiropas Savienības tiesām. Varbūt kādā citā veidā varētu šeit iekļa, iekļaut kaut ko piemēram, norādi no Eiropas parlamenta puses, lai aicinātu valdības, lai šīs valdības reaģētu uz mūsu izteikto gribu un paustu arī savu gribu attiecību uz Eiropas Savienību, Savienības iestāšanos konvencijā. Es saprotu, ka šobrīd process nav pabeigts, bet ir ļoti svarīgi, lai valstīm būtu signāls tā, lai īstajā brīdī, īstajā laikā tiktu pateikts, ka Eiropas parlaments ir interesēts tajā, lai Eiropas Savienība kļūtu par konvencijas dalību valsti. Astotajā punktā ir teikts, ka tehniski jautājumi, neatrisināti tehniski jautājumi, var radīt barjeras procesa ceļā. Tātad, kad Eiropas Savienība mēģina parakstīt konvenciju, nu tad varbūt jūs varētu pateikt, par kādiem tehniskiem aspektiem jūs šeit runājat. Varbūt tas ir saistīts ar to, kādā veidā padomu tiks pārstāvēta Eiropas padome. Bet, manuprāt, jā, ja mēs šeit pieminam kādas tehniskas problēmas, tad būtu svarīgi pateikt, kādas problēmas tās ir. Paldies. Thank you, senor Romeva. Romeva kungs. Thank you very much. Paldies. Man nav daudz ko teikt, tādēļ, ka kolēģi jau ir pateikuši pašu būtiskāko. Un es arī atvainojos, ka šeit nav klāt ēnu referenta no Zaļo partijas, bet runāšu viņas vietā. Runāšu tagad konkrēti par vienu svarīgu jautājumu, kas man šķiet izšķirošais debatēs, un, manuprāt, parlamenta nostāja ir jānosaka ļoti skaidri. Jautājums attiecās uz darbības jomu un uz īstenošanas aptvērumu. Skaidrs, ka ir nepieciešams attiecināt šos noteikumus Eiropas Savienības dalību valstīm. Man šķiet, ka nav šobrīd skaidrs, ka noteikumi attiecās arī uz ārējām aktivitātēm, ko veic Eiropas Savienība visā pasaulē. Varbūt es kaut ko nesaprotu, bet man šķiet, ka padomē tas nebija līdz galam skaidrs. Tāpēc tas ir skaidri un gaiši jāpasaka. Es tagad lasu ziņojumu Varbūt es šo domu neatrādu, varbūt tā šeit kaut kur ir iekļauta, bet jebkurā gadījumā es vēlējos pateikt, ka mēs runājam nevis tikai par Eiropas Savienības pilsoņu un iedzīvotāju tiesībām, bet arī uz tām tiesībām, kas ir cilvēkiem visā pasaulē, ja Eiropas Savienībā veic jau kāda veida darbības. Paldies! Liels paldies! Ferhats Konze, lūdzu! Vergiat. Vergiat. Oui, euh, beaucoup de choses ont été dites. Jā, nu jau daudz tika pateikts, un laiks rīt es gribēju tikai sacīt to, kas man šķiet nozīmīgi, un es nevaru piekrist referentam, kas, protams, ir īpašs gadījums attiecībā uz um, jautājumu perimetram konkrēti par. Uh, Eh, par eh, konvenciju, par protokolu, par Eiropas Savienību. Un eh, tagad mums vajadzētu tikt skaidrībā par protokolu. Tad, kad visas Savienības dalībvalsts to ir parakstījušas, tad mēs kā Eiropas parlaments varētu būt ar mudinošo lomu norādīt, kā ir vēlams, lai visas dalībvalstis paraksta visus protokolus. Un uh, Eh, protams, ar nosacījumu, ka tas ir jāpārbauda. Eh, sociālais pakts eh, pielikums konvencijai ir daudz plašāks nekā sociālā hārta. Es domāju, ka arī šeit ir atsevišķas lietas jāpārstrādā tādējādi, lai mēs varētu nosūtīt pozitīvu signālu attiecībā uz visām tām sekām, e, kādas varētu būt e, Eiropas iestājai šajā konvencijā. Paldies, Saimons Busutils. Paldies, priekšsēdētāji, paldies Kingai Gālai par sagatavoto ziņojumu un pārpaveikto darbu. Es gribētu pieminēt divus jautājumus, un pirmais no tiem attiecas uz pilsoņiem un nepieciešamību iesaistīties darbā ar pilsoņiem, un esmu priecīgs, ka Gāvas kundze ir iekļāvusi atsauci uz to, cik svarīgi ir iesaistīties darbā ar pilsoņiem un skaidrot viņiem pievienoto vērtību šīm pasākumam pašu pilsoņu interesēs, un man tiešām gribas uzsvērt šo punktu, jo ja pilsoņi es nespēs izprast to, ka tā ir pievienot vērtība viņiem, tad mūsu darbs ir veltīgs. Un šeit ir ļoti daudz apjukumu un arī ļoti daudz eh, dažādu nepareizu pieņēmumu Uh, uh, gadījums varētu būt. Cilvēki domā, ka viņiem varētu tikt piešķirts kādas jaunas tiesības, ko nenozīmē šāda pievienošanās uh, konvencija. Un es jau domāju, ka mums ir vairāk jāpievērš uzmanība informācijas programmām un vadlīnijām, jo ir um, pienākums, e, savveid pienākums Eiropas Savienībai pievienoties šai konvencijai. Nav nekāda iemesla pēc kāpēc mums nevajadzētu iesaistīties uh, E, šajā darbā ar pilsoņiem nekavējoties. Un es domāju, ka e, komisija var, varētu paskaidrot, ko tā ir izdarījusi un ko ir iecerējuši darīt. Otrkārt, mani to mazliet intriģē nākotnes attiecības starp Eiropas kopientiesu un e, Eiropas cilvēktiesību tiesu, jo man šķiet, ka pat šeit varētu būt uh, atsevišķas eh, konflikta vai pat eh, apjukuma iespējas, jo abas puses domās, ka tām piekrīt pēdējais vārds, un tad nu, mums vajadzētu tomēr šo jautājumu noskaidrot. Tāpat arī jautājums par to, ka pirmo reizi būs ne Eiropas Savienības tiesneši, kuri lems par to, vai Eiropas Savienība pārkāpus cilvēktiesības. Un, manuprāt, šis punkts ir ļoti interesants, bet es aicinu referenti ļoti cieši sekot attiecībām starp Eiropas Savienības tiesu un Eiropas cilvēktiesību tiesu un varbūt uzsākt diskusijas ar abām šīm institūcijām, jo, manuprāt, šīs attiecības ir skaidri jānosaka ne tikai šīm institūcijām, bet arī mums. Sofija Intveld lūdzu. Paldies. Ļoti daudz jau e, tika pateikts, un es tikko pārāk daudz nevaru piebilst, jo es neesmu oficiālā e, sēnu referents, e, mūsu sēnu referents devās prom dažiem eslu pēc, bet, ko es gribu norādīt, septītajā punktā, ceturtajā vilkumā jūs atsaucaties uz subsidiartātes principu ievērošanu, es to uh, nolasu. Uh, kā e, gadījumi, kas, e, iet, pie, e, kas ir nacionāla piekritība, nedrīkstētu tikt skatīti šajā tiesā. Un varbūt, ka tas ir pārsniedz subsidiaritātes principu Un eh, tas varbūt nozīmē neatzīt tiesas autoritāti. Ir valstis, kuras neievieš tiesu nolēmumus, ir valstis, kuras atklāti izaicina tiesu autoritāti zināmās jomās, un būtu ļoti žēl, ja eh, šī formulējuma eh, ieviešot mēs mēģinātu mums tomēr būtu jāmēģina izvairīties no manis pieminētā riska. Jā, un atgriežoties pie referents Kilnas Ginkas gāles, tomēr pirms tam es gribētu izdarīt izņēmumu savam uzspiestajam likumam, ko esmu ieviesis noteikumam kā priekšsēdētājs nepieminēt būt, nebūtiskus punktus, jo, manuprāt, Eh, priekšsēdētāju loma šeit ir vairāk moderētā, moderatora loma diskusijā. Un eh, varbūt nevis eh, pašam iesaistoties un paužot savu viedokli. Taču šajā gadījumā ir tomēr viedoklis, kuru es gribu darīt zināmu komitejas locekļiem, un tas ir saistāms ar dialogu, kur mēs uzsāksim Eiropas Savienības tiesu un Eiropas uh, cilvēktiesību tiesu. Which, un eh, eh, mēs esam vis uh, iecerējuši laipa. Uh, it kā padarītu lietas vienkāršākas, tajā pašā laikā dubulti nodrošinoties. Jā, tas ir ļoti noderīgi Eiropas Savienība, eh, būs efektīvāk, caurskatīmāka, bet mums ir jāmācās un jāpalīdz Eiropas Savienības pilsoņiem izprast to, ka šeit ir runa ne tikai par vienkāršošanu, bet par uzlabošanu. Un dažkārt uzlabošana ne, neizriet no vienkāršošanas. Dažkārt, dažkārt tā izriet no sarežģītības. Un arī Eiropas Savienībā ir ļoti daudz sarežģītu jautājumu. Mēs esam Eiropas pilsoņi un mēs es esam arī mūsu nacionālo valstu pilsoņi un pie, būt eh, ar dubultām saitēm nevienmēr lietas padara vienkāršākas, bet dažkārt padara tās labākas. Un tad viss ir atkarīgs no tā, kādā veidā mēs interpretējam šos jautājumus un kāda ir mūsu pieeja, lai sekotu atvērtiem dialogam starp tiesām. Juridiskā sistēma ir nepārtraukt atvērts dialogs starp tiesām. Ikvienai tiesai ir savs vārds sakāms, un šis vārds varētu būt gali, gala vārds vai ne, tas ir atkarīgs no apelācijām, no juridiskām prasībām, kas. No, kas, kad kāda no pusēm nav mierā ar tiesas nolēmumu. Un e, tiesa ar galvārdu atbild, atbilst savu veidu piramīdas redzējumam tiesu sistēmai, kas nevienmēr ir spēkā Eiropas Savienībā. Šeit nav piramīda ar, ar virsotni, E, kura tad lem par visu konstitucionālās tiesas nepieņem to, ka e, Eiropas e, kopiena tiesa ir, ir piramīdas virsotnē, tām ir nepārtraukts dialogs, un šis gadījums būtu spēkā arī Eiropas cilvēktiesību tiesu, Eiropas kopienu tiesu gadījumā, jo tai ir galvārds interpretējot Eiropas līkumus, un cilvēktiesību tiesai ir galvārds interpretējot atbilstību vai neatbilstību eh, normatīviem standartiem, tekstiem, aktiem un likumiem, kas ir pieņemti dalība valstīs E, kas ir pievienojušās Eiropas cilvēktiesību konvencijai. Un, ja tas ir Eiropas Savienības gadījums, tad arī Eiropas Savienība ir saistoši Eiropas cilvēktiesību tiesas nolēmumi tad, kad ir runa par konvencijas par cilvēktiesībām interpretēšanu e, kas nav Eiropas Savienības likumdošana, bet likuma E, par cilvēku tiesībām. Jā, un šeit mums ir vesels puzlis, kas nebūt e, nepadara mūs sliktāks vai nemazina mūsu tiesības, bet ļoti dažādos veidos vairo mūsu tiesības un padara tās labāks, jo, jo tas vairo iespējas juridiskai E, e, juridiskām prasībām taistai tiesai un ikvienam, kurš ir uz e, pietiekam stingri pamat pārliecināts, ka šīs tiesības viņam tiek, viņa, viņa tiesības tiek pārkāptas ikvienā dalībvalstī, kas ir pievienojusies eh, cilvēku tiesību konvencija ieskaitos, t, ja tā ir Eiropas Savienība. Lūk, to es gribēju jums darīt zināmu, lai, lai pap, au, kuplinātu šo auglīgo diskusiju. Kad mēs skatām jautājumu par pievienošanos Eiropas cilvēktiesību konvencijai Eiropas Savienības vārdā. Un tagad atgriezīsimies pie referentes gālas. Paldies! Un es tik tiešām varu piekrist tam, ko jūs teicāt. Jautājums ir sarežģīts, un mēs tagad mēģinām to risināt. Un tāpēc arī ir ļoti svarīgi, lai pēc iespējas vairāk cilvēku saprastu, kā šī mozaika reāli darbosies. Tāpēc, manuprāt, mūsu mērķis, mūsu uzdevums ir paskaidrot. Šajā kontekstā ļoti precīzs vārds teica Busatilkungs. Viņš teica, ka komisija varētu izstrādāt konkrēts noteikums par to, kā tas reāli darbosies un kur šeit būs pievienotā vērtība. Kādā veidā Eiropas Savienības pilsoņi varēs izmantot šo tiesu sistēmu? Joprojām ir daudz jautājumu, uz kuriem atbildes nav. Un tiešām šobrīd neviens nezina atbildi, tādēļ, ka nu, notiek vēl sārunas. Un svarīgi, lai mēs zinātu, kā šī sistēma darbosies ne tikai teorētiski, bet arī praktiski. Vēlos pateikties visiem kolēģiem. Lielāka daļa jūsu pausto domu jau ir iekļautas ziņojumā. Man nav skeptisks attieksmes, līdz ar to es neatbalstu tos kolēģis, te, kas teica, ka Eiropas Savienības tiesne, virzītājiem tiesnesim un šī tiesneša tiesībām darboties Eiropas padomes struktūrās, kā diezgan skeptiska attieksme šāda iespēja. Man nav šāda skepsis. Bet, manuprāt, ir svarīgi pateikt, ka Eiropas Savienības pilsoņiem ir jāgūst maksimāls labums. Un es mēģinu šos aspektus iekļaut pirmajā punktā. 3., 4. un 6. punktā. Šeit es aprakstu, kāda būs labuma Eiropas Savienības pilsoņiem. Ilčeva kungs uzdeva jautājumu, kāpēc tehniskās problēmas šeit nav iekļautas, nav nosauktas vārdā. Es vienkārši astotajā punktā runāju par tehniskiem jautājumiem, bet īstenībā uh, Es īsti šeit runāju par vairākiem tehniskiem un institucionāliem jautājumiem, kas ir iekļauts septītajā vai citos punktos, bet vienkārši, ko es šeit saku, ka ir nepieciešams šos jautājumus atrisināt sarunu laikā, savādāk mēs nevarēsim izmantot tiesu sistēmu. Tad vēl ir svarīgi pie, pieminēt to, ka tehniskas problēmas vai neatrisināt institucionāli jautājumi, šiem jautājumiem noteikti nebūtu nekādu tiesību ietekmēt procesu. Tad nu tika uzdots jautājums par darbības jomu. Šeit, šajā atzinumā, es nerunāju par trešo valstu pilsoņiem, jo mums ir cits ziņojums droet komitejas ziņojums, un tur ir atsevišķi aspekts par trešo valstu pilsoņiem, un šeit savukārt tiek runāts par to, kā pievienošanās konvencijai ietekmēs Eiropas Savienības pilsoņus, nevis trešo valstu valsts piedarīgos. Un tad gal galā mums būs divi atzinumi, mūsu komitejas un juridiskās komitejas atzinumi, un redzēsim, ko mēs gal galā izmantosim. Un es ceru, ka AFCO Referents arī būs ļoti apmierināts ar mūsu paveikto darbu, un viņš varēs savā ziņojumā savukārt iekļaut abas jautājumu puses. Versāģio kundze uzdeva jautājumus. Jūs teicāt, ka daudzas lietas šeit nav iekļautas, manuprāt, viss ir iekļauts 7. punktā, pirmā ievilkumā. Jūs noteikti varētu atrast atbildi. Es varu piekrist Busatila kunga teiktajam, un man ir liela interese. Un man ir interese uzzināt, ko komisija plāno darīt, lai pilsoņi tiešām skaidri redzētu, kāda ir pievienotā vērtība par subsidaritāti. Jā, tik tiešām būtiskākais ir, lai lietas netikt izskatīts divkārt konferencē mēs izskatījām Eiropas cilvēktiesību tiesas lietu sarakstu un lielākā problēma, kas tika konstatēta, un šī problēma ir jārisina, un tāpēc arī tā ir iekļauta konferences deklarācijā. Un tieši šādā veidā es to arī lietoju, ka ir nepieciešams izvairīties no lietu divkārtējas izskatīšanas. Ja jums kāds konkrēts priekšlikums par konkrētu formulējumu, būšu ļoti gandrīta. Ja jūs tiešām uzskatāt, ka uh, manis piedāvātais risinājums nav tas veiksmīgākais. Visiem paldies. Priekšsēdētājs, paldies Galskundze. Un pirms es noteikšu grozījuma iesniegšanas datumu, es pamanīju, ka Klais kungam ir ko teikt. Lūdzu, paldies priekšsēdētāji. Man ir viens neliels jautājums. Man ir priekšlikums par to, manuprāt, vajadzēja uzaicināt arī Eiropas tiesas pārstāvi Piemēram, Busatila kungs uzdeva jautājumu, un man arī būtu jautājumi tiesas pārstāvim. Es atceros, ka bija laba prezentācija, ko sniedza Žakē kungs. Joprojām ir daudzi neatbildēti jautājumi, līdz ar to būtu interesanti uzzināt, ko domā pati tiesa. Tāpēc arī jautājums ir, vai koordinators sanāksmi izskatīja manu priekšlikumu attiecībā uz pārstāvju aicināšanu un vai kāds priekšlikums uh, Priekšsēdētais Klēsta kungs, es varu teikt, ka tieši šodien bija koordinatora sanāksme Kalibi komitejā. Ir pieņemts lēmums, ka būs vizīte uz abām institūcijām. Mēs dosimies uz Eiropas tiesu Luksemburgā un Eiropas cilvēktiesību tiesu Strasbūrā. Libi komitejas locekļi ir uzaicināti un mums būs nepieciešams atrast datumus. Skaidrs, ka mēs nevarēsim abas tiesas apmeklēt vienā dienā, jo viena no tām ir Strasbūrā, otrā Luksemburgā, bet visticamāk mēs apmeklēsim šīs tiesas 5. līdz 7. maijam. Tātad 5. līdz 7. maijam plānots apmeklēt abas institūcijas. Vēl ir nepieciešams ņemt, pieņemt lēmumu, bet jebkurā gadījumā priekšlikums ir ņemts vērā. Tagad lūdzu komisiju. Komisija. Paldies priekšsēdētāji. Mēs ļoti rūpīgi uzklausījām, piefiksējām, ņemsim vērā lūgumu, ka komisijai būtu jāinformē iedzīvotāji. Šobrīd process vēl ir tikai sākumā, bet jau tuvākajā laikā mēs izstrādāsim adekvātus pasākumus šeit, jo, manuprāt, ir ārkārtīgi svarīgi, lai mūsu iedzīvotāji varētu sākt izmantot atbilstoši tiesības, kas radīsies pateicoties tam, ka Eiropas Savienība kļūs par konvencijas locekli. Priekšstādāties, vai būtu vēl komentāri? Ja komentāru nav, ja nevienam nav iebildumu, tad grozījumi iesniedzami līdz 25. martam 12.00. Tātad pusdienlaikā 12.00. Un tad balsām 27. un 28. aprīlī un plenārsēdē jūnijā. Viss, viss var piekrist ļoti labi. Tālāk. 17. darba kārtības punkts. Kas ir nolīgums starp Eiropas Savienību Japānu par savstarpēju tiesisko palīdzību krimināllietās? Uzklausīsim, kas ir sakāms komisija un padome. Jūs noteikti zināsiet, ka nolīgums starp Eiropas Savienību un Japānu ir uh, jautājums, par kur arī mums ir jāspriež, un tad lūdzu tie, kas pamet mūsu viesmīlīgās telpas, lūdzu dariet to klusu. Jā, mēs šodien spriežam jau ļoti ilgi, un es ceru, ka šī būs pēdējais, šis būs pēdējais jautājums šodien. moving on to the end. Nu jau tuvojamies beigām. Tātad nolīgums starp Eiropas Savienību un Japānu par savstarpēju tiesisko palīdzību krimināla lietās. 2009. gadā norisinājās sarunas, un tagad šis nolīgums ir publicēts Eiropas Savienības oficiālajā vēstnesī. Komisija piedāvā uh, priekšlikumu padomes lēmumam, lai uh, varētu to oficiāli pieņemt. Saskaņā ar 218. Lisabonas līguma pantu, kur ir pateikts, ka ir nepieciešams arī Eiropas parlamenta pateikt savu jā. Un pirms es ļaušu izteikties Jakulino kungam, kas mums ir mūsu referents, vispirms ir Spānijas prezidentūras pārstāvis un komisijas pārstāvis. Jūs varat tagad runāt, jūs varat pastāstīt par šo nolīgumu, Man teica, ka Eiropas komisija neplāno izteikties, bet Spānijas prezidentūra gan. Spānijas prezidentūra, lūdzu. Bien, muchas gracias, señor presidente. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, um, deputātām un kungi es gribu izmantot šo iespēju, jo Spānijas prezidentu reprezentēt juridiskās palīdzības līgumu krimināla eh, tiesiskajā eh, jomā ar Japānu. Es eh, gribu norādīt, ka man tiešām liels gods jums ir prezentēt šo nolīgumu un kādu tad iemeslu pēc šis nolīgums tit, ir nozīmīgs. E, sarunas varētu e, rezumēt šādi, šādajādi. Pirmkārt, pievienotā vērtība tiesiskai sadarbībai, sakārtojot e, tiesiskās attiecības starp mūsu valstīm un, protams, šeit nav situācija tā pati kā vienkārši reiz no reizes sniegt juridisko palīdzību. Otrkārt, nepastāvēja neviens nolīgums ne ar, ne ar vienu Eiropas Savienības dalībvalstu ar Japānu attiecībā uz e, krimināltiesisko sadarbību un tādajādi vai nu mēs varējām eh, pieļaut to, ka atstāt eh, situāciju tādu, ka dalībvalstis divpusējas sarunas uzsāk ar Japānu vienas tādas eh, noslēgtu, citas nē. Eh, un iespējams, ka rezultāts eh, būtu pilnīgi pretējs tam, kas tiek mēģināts panākt ar Eiropas Savienību. Un treškārt, arī Japāna paud savu nodomu parakstīt šādu nolīgumu ar um, Eiropas Savienību. Pirms gadiem desmit Japāna nebija noslēgusi ne ar vienu pasaules valstu tiesiskās sadarbības nolīgumus, un uh, Eh, sākot ar šo laiku, Japāna mainīja savu, a, savu pozīciju, sāk noslēgt šādus nolīgumus ar kaimiņu valstīm, visiem stuvākajām, ar Ķīnu, pēc tam ar Krieviju, ar eh, Savienotajām valstīm, un tāpēc likās ir mazliet savādi, ka nav juridiskā sadarbības līguma ar vienu no privileģētajiem Japānas a, eh, sabiedrotajiem, kas ir Eiropas Savienība, un tieši tas pats bija Eiropas Savienības gadījumā. Un tādējādi šis a, tiesiskās sadarbības nolīgums ir ceturtais atredz galvenokārt uz e, tiesisko krimināltiesisko sadarbību, e, e, liecību sniegšanu, pierādījumu gūšanu. Bet tā skaitā arī videokonferences izmantošanu un banku informāciju sniegšanu. Par šo punktu, par banku informāciju, es vēlos norādīt, ka mēs neesam varējuši krietni pavirzīties uz priekšu pašas Japānas banku sistēmas dēļ. Tādajādi vienīgā Eh, Japānā nav tādas centrālas eh, banku informācijas sistēmas, un mums nav iespējams gūt informāciju, vai kādai personai ir vai nav atvērts bankas konts Baka, eh, Japānā. Un tāpēc informācija ir ierobežota šobrīd, ko var saņemt, bet Japānā ir daudz banku struktūru. Un nesot centrālai šādai struktūrai, mums ir grūtības noskaidrot, kādas tad, kāda ir bijusi e, e, naudas kustība, naudas plūsma konkrēti. E, tālāk par saturu runājot, mēs gribam izcelt tos ierobežojumus, attiecībā uz informāciju, ko var iegūt ar juridisko eh, palīdzību, ar nosacījumu, ka eh, tās tiek paredzētas tikai lietošanai tiem mērķiem, kuriem informācija ir lūgta un nevar tikt izmantota citiem mērķiem. Tāpat arī mēs gribam norādīt to, ka eh, informāciju, kas ir saistīta ar nāvis sodu. Kā jūs ziniet, Japāna ir viena no nedaudzajām valstīm pasaulē, kur ir palicis spēkā nāvis sods. E, e, nav, e, lai gan šāda soda piemērošana nav visai bieža, tomēr tāds ir spēkā Japānā. Tas ir bijis arī lietas šķērslis sarunām. Un tiesiskās sadarbības nolīgumos atsevišķas E, tiesu iestādes ir tiesīgas noraidīt sadarbības līgumus no Japānas, ja nav Japānas puses e, iepriekšējā apstiprinājuma, ka netiks, e, piemēro, ka netiks piemērots šis galējais sodamērs. Un tā, mūsuprāt, tāpēc šis nolīgums ir veiksmīgs gan no satura, gan no pamattiesību aizsardzības viedokļa. Un tāpēc Eh, padome lūdz parlamentu eh, sniegt savu apstiprinājumu. Un paldies eh, par uzmanību. Esmu gatavs atbildēt uz jūsu jautājumiem šajā sakarā. Paldies. Un tagad dosim vārdu referentam Jakolino. Sì, grazie Presidente. Proverò a essere molto... Paldies, priekšsēdētāji. Man ir ļoti īsts komentārs. Es rūpīgi uzklausīju informāciju, ko tikko saņēmām no Spānijas prezidentūras, un paldies arī manai politiskai grupai par to, ka man tika uzticēts ziņojums. Nolīgums starp Eiropas Savienību un Japānu par savstarpētīsko palīdzību krimināla lietās ekonomiski ir milzīgs pasākums. Mēs zinām, ka Japāna ir valsts, kurā notiek daudz ekonomikas, daudz uh, finanšu transakciju, un tad varam secināt, ka šis nolīgums ir ārkārtīgi svarīgs. Un savukārt arī Japāna ar savu rīcību ir parādījusi, kā uzskata Eiropas Savienību par svarīgu spēlētāju Eiropā. Novembrī 2009. gadā, kas bija tieši pirms Lisabonas līgums stājas spēkā, tieši tajā brīdī Padome lūdza mums viedokli par šo jautājumu. Un pirms tam bija, ies, tika izskatīta iespēja paplašināt nolīgumus starp atsevišķām valstīm un Japānu, un uh, tika veikts arī pētījums par šādu veidu nolīgumiem 2007. gadā. Desmit gadu laikā bija tikai 556 gadījumi, kad uh, tika nodrošināta tiesiskā palīdzība starp Japānu un Eiropas Savienību. Un tā kā tagad Lisabonas līgums ir spēkā un jānodrošina sādarbība, un ja šī sadarbība ir vajadzīga atsevišķos brīžos, tad var, protams, dalībvalsts informāciju pieprasīt no mūsu puses. Mēs gribējam dažādas garantijas, padomu, piemēram, runāja par to, kāpēc atsevišķos gadījumos informācija vai palīdzība netiks sniegta. Tādi jautājumi, ka videokonference un konference pa telefonu arī tika pieminētas. Arī 18. pānta aspekts tika pieminēts un to, kā 18. pāns ietekmēs, piemēram, datu aizsardzību, Un, protams, šajā gadījumā mums būtu jāvēršas pie Eiropas datu aizsardzības speciālista. Tā lai Eiropas datu aizsardzības birojs būtu apmierināts, lai uh, šajā nolīgumā datu aizsardzībai tiktu pievērsta pienācīga uzmanība. Un skaidrs, ka katra dalība valsts individuāli var izskatīt nolīguma normas, izmantot šīs normas praksē un vajadzības gadījumā arī pielāgot normas savām vajadzībām. Šeit ļoti skaidra situācija. Mēs runājam par nolīgumu starp Eiropas Savienību un Japānu par savstarpētīsko palīdzību krimināllietās. Šis ir pirmais nolīgums ar Japānu. Un Tas arī būtu viss no manas puses priekšsēdētāja kungs, jo es ar lielāko prieku uzklausītu, kas būtu sakāms mūsu ēna referentim. Būsatīla kungs, lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Paldies Jakulīno kungam par šo informāciju un tiešām visu to labāko darbā. Kad mums iepriekšējā reize bija jāizskata kāds nolīgums, tad tas bija novembra beigās, tieši pirms Lisabonas līgums stājās spēkā. Balsojums bija negatīvs, un jūs ļoti, at, jūs ļoti labi atceraties, kas notika ar šo nolīgumu, bet es ceru, ka tā tas nenotiks ar Japānu. Kā Jakalino kungs, kungs teica, Japāna ir valsts, ar kuru mums ir cieša ekonomiskā interesa, līdz ar to sadarbība ir jābūt ciešai un veiksmīgai. Ņemot vērā to informāciju, ko mēs saņēmām no prezidentūras. Paldies prezidentūrai! Es vēlos uzdot divus jautājumus. Vispirms, runājot par informācijas apmaiņu par banku transakcijām. Cik lielā mērā mēs šeit runājam par kaut ko līdzīgu SWIFT nolīgumam? Varbūt prezidentūra tiešām varētu mūs nomierināt un pateikt, ka tas nav nekas līdzīgs SWIFTam. Un tad vēl viena lieta par ko tika tik runāts, ir nāvis spriedums, nāvis sodi. Ja vien es pareizi sapratu, kā paskaidroja prezidentūra, tad normas par šo jautājumu nosaka, ka Japānas iestādes apsolīja mums, ka attiecībā uz tām personām, par kurām informācija tiek nosūtīta saskaņā ar šo nolīgumu, ka šādas personas netiks pakļautas nāves, sodas, nāves sodam. Es nezinu, vai mēs runājam šeit par tādu solījumu vai arī par reālu normu, par saistošu noteikumu. Tāpēc arī lūdzu prezidentūru sniedziet man informāciju par šo jautājumu. Paldies! Vai būtu vēl kādi komentāri? Skatos apkārt uz deputātiem. Nav. Tad ir iespēja prezidentūrai atbildēt uz Bustilkunga jautājumiem. Uh, sí, eh, muchas... Paldies, eh, priekšsēdētāji. Paldies Busutilkungam par komentāriem, pārvērtējumiem Un vispirms es gribētu pateikt, ka nolīgums tika noslēgts 30. novembrī, bet eh, tas ir vienkārši iemesli pēc, jo nolīgums patiesībā tika sā, eh, sāk tikt apspriests pirms gadiem diviem, pirms šī notikuma. Bija neformālās sarunas un tika uzsākt sarunas ar Čehijas prezidentūru Un pēc tam šo jautājumu ļoti labi kārtoja Zviedrijas prezidentūra. Gadījumā, kur eh, kad eh, mums eh, vajadzēja, konkrētajā gadījumā mums vajadzēja apspriest jaunu mandātu un attiecīgi Japāna saskārās ar būtisku tīri iekšēju jautājumu Eiropas Savienībai, jo, e, jo e, tādā gadījumā būtu bijis viss saruna process jāpēc un jāsāk atkal no jauna. Tāpēc vajadzēja šo e, datumu, apstiprināšanas datumu nolikt uz 30. novembri. Un lai nebūtu jāgaida jāsagaida jauns sarunu mandāts. Un, lai ne, neietekmētu šī situācija nevienu Eiropas Savienības dalībvalsti un lai tiktu ievērot Eiropas Savienības eh, konstitucionālā eh, legalitāte. Tālāk runāt par banku datiem. Šeit ir runa Uh, nevis par vispārīgu informācijas apmaiņu un SWIFT, bet gan par konkrētiem lūgumiem uh, banku datu gadījumos, kad ir runa par konkrētu personu un viņas iespējamu iesaistīšanos kādos līkuma pārkāpumos. Un runa par tādu informāciju, kas var tikt apmai, eh, kas uh, kuras apmaiņa var notikt ne tikai starp dalību valstīm, bet arī starp Eiropas Savienību un kādu trešo valstu. Tālāk runājot par nāvis sūdu, es gribu sacīt, eh, ka šeit nav runa par solījumu, bet gan par skaidru apņemšanos no Japānas eh, lēmēji iestādēm. Tomēr eh, tas nav pienākums Eh, tas, eh, tas ir viņu juridisks pienākums šo nolīgumu ievērot. Un šis jautājums ir norādī, norādīts konkrēti 11. 11. punktā mūsu nolīgumā. Paldies! Eh, paldies Spānijas prezidentūrai. Vai Jakolino kungs vēlas ko piebilst šajā sakarā, vai viņam ir kādi gala komentāri kā referentam? Es uzmanīgi klausījos prezidentūras sniegtajā atbildē. Un ņemot vērā Busutilkunga paustos komentārus, atsauci uz 18. punktu, ja tas tā ir, Tad, lai nodrošinātu samērīguma principu ievērošanu, es domāju, ka mums joprojām ir jālūdz, lai datu aizsardzības speciālisti iepazīstas ar šo jautājumu, bet pre, citādi šis teksts ir skaidrs, un kā jau es to iepriekš esmu norādījis, tas ir pirmais Eiropas Savienības un Japānas nolīgums, un tī kaut vai šā iemesla dēļ tas ir jāatbalsta un jāapstiprina. Jākvalino kungs. The... Šis līdz ar to mēs esam izskatījuši darba kārtības punktu proti šī eh, ziņojuma projekta eh, prezentācija, eh, un līdz ar to es varu paziņot sēdi par slēgtu. Es vēl jautāju, vai ir kādi citi jautājumi, ko jūs vēlaties apspriest, vai kādi paziņojumi, ko jūs vēlaties nākt klajā. Ja tādu nav, tad nākamās sanāksmes datums ir 7. aprīlis, no, un sanāksme notiks no. Un 8. aprīlis arī. Tātad sēde notiks 7. un 8. aprīlī. pēcpusdienas sanāksme 7. Uh, aprīlī tāksies 16.30, jo būs uh, mini sanāks sesija ar Eiropas padomas priekšsēdētāju. Paldies!